sekojoši deputātu pilnvaras Zami Dimek, Matjus, Žamē, Ratke un Bulok. Un eh, tiek paziņots, ka viņu mandāti atbilst eh, nepieciešamām prasībām un attiecīgi tiek apstiprināti 24., 29., 21., 24. jūlijā. Vai ir kādi iebildumi? Ja nē, tādā gadījumā šie mandāti tiek eh, apstiprināti no GO e un FTD grupas.